ir degvielas kvalitātes direktīvas iestanu, īstenošana. Un tagad došu atkal vārdu komisāram Moedas, eh, kas pārstāvēs eh, savu kolēģi. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputēti, komisārs Kanjete, eh, diemžēl nevarēja šeit ierasties. Es ceru, ka šīs garās diskusijas par ziņošanas prasībām un kalkulācijas metodēm attiecībā uz 70. 7a, 7a eh, eh, pantu attiecīgajā eh, regulējošajā dokumentā novedīs pie tā, ka dalībvalstis beidz, beidz, beidzot var ieviest saistošos normatīvos aktus un tiks ieviesti pasākumi, lai nodrošinātu 6% samazinājumu siltumnīca izmeša gāza kopējā apno, apjomā. Un ir iesniegts arī attiecīgs priekšlikums no komisijas puses, tomēr es uz, esmu dzirdējis, ka daži parlamenta deputāti uzskata, ka šis priekšlikums ir pārāk ambiciozs un nenodrošinās to, ka e, tradicionālie resursi, piemēram, kā darbas eh, smiltis, nenonāk vairs Eiropas tirgū. Jāsaka, ka šīs direktīvas mērķis ir samazināt oglekļa saturu tajās degvielās, kas tiek izmantotas mūsu ceļu transportā. Mūsu direktīvas mērķis nav nodrošināt, ka kādi degvielas veidi tiek izslēgti no tirgus, bet ieviest šo te mērķi un izpildīt šo te mērķi attiecībā uz eh, siltumnīcas izmešu apjomu samazinājumu līdz 2020. gadam. Mēs uzskatām, ka to var efektīvi ieviest gan valstīs, gan arī e, gan valstu iekšienē, gan arī citās valstīs. Un mēs uzskatām, ka panāktais kompromiss ir darboties spējīgs, kas ļauj arī ņemt vērā attiecīgo interesēto pušu bažas, e, vienlaicīgi izpildot noteiktos mērķus. Uh, Tomēr komisija ir zināmas bažas par 7a pantu attiecībā uz labāka regulējuma jautājumu, un jāsaka, ka mēs analizēsim visas iespējas, lai samazinātu siltumnīcas izmešus no ceļu transporta. Uh, lai nodrošinātu vismaz 40% samazinājumu līdz 2030. gadam. Un tieši tāpēc eh, mēs aicināsim visas ieinteresētās puses piedāvāt savus viedokļus konferencei, kas tiks organizēta nākošajā gadā. Līdz ar to paldies, godātie deputāti, un paldies priekšsēdētājs kundze. Paldies, saka priekšsēdētāji, tagad dodu vārdus trīs minūtēm Gurks kungam. Komisāra kungs, kolēģi, Eiropas Savienība ir ieguldījis lielas pūles, lai samazinātu klimatu pārmaiņas, un šis ir ārkārtīgi svarīgs instruments šajā cīņā. Mēs esam pionieri cīņā pret klimatu pārmaiņu novēršanu. Un, lai sasniegtu šos mērķus, mums jāņem vērā dažādo rūpniecības sektoru intereses. Mums ir jāsamazina birokrātiskie šķēršļi, jo mēs esam atbildīgi par vidas aizsardzību tajā pašā laikā, nodrošinot pietiekoši lielu skaitu darba vietu un kontinenta konkurētspēju. Komisijas priekšlikums nodrošina līdzsvarotu pieeju šim jautājumam. Es gribēju pievērst kolēģu uzmanību tam, ka balsojot pret šo kompromisa priekšlikumu, viņi apdraudēs piecu gadu darba rezultātus. Jo panāktā vienošanās uh, ir ilgu sarunu rezultāts, un mēs nu pat varēsim sākt pie šī jautājuma tieši strādāt. Tātad pie siltumnīcas izmešu gāzu apjoma samazinājuma. Izmešu līmenis ir jānorāda pašiem uzņēmumiem. Jāsaka, ka tas gan nav īsti reāli, jo ir ļoti grūti kontrolēt šo te uzņēmumu sniegto datu pareizību. Ja mēs runājam par certifikācijas iegūšanu, tad jāsaka, ka tā būs pārlieku liela slodze, administratīvais sloks tiem te uzņēmumiem. Un jāsaka, tad radīsies e, labvēlīgāka situācija tiem uzņēmumiem, kas, piemēram, nevēlas importēt dagvielu no Kanādas. Ja mēs runājam par šo pasākumu efektivitātes izvērtēšanu, tomēr es gribēju piedāvāt, ka mums ir jāpieņem, jāapstiprina komisijas priekšlikums, jo savādāk mēs apdraudēsim 6% mērķa ieviešanu. Grotis kungs lūdzu. Lielas paldies! Mums uh, bija ļoti interesantas debatas vidas komitejā par degvielas kvalitātes direktīvu. Uh, Un uh, tika teikts, ka šeit ir runa par reālām vērtībām. Ja 2011. gada vērtības un 2014. gada uh, vērtības ir samazinātas par 40%, tad mums šeit ir jāpārdomā, kāds tam ir iemesls. Vai te ir runa par vīdes politikas aspektiem, kas ir parādījušies no jauna? Es domāju, ka te nav par to runa. Te ir runa par sarunām par brīvās tirdzniecības nolīgumu. Un es gribētu brīdināt, ka ja nākotnē. Uh, tā tas turpināsies, tad eh, likumi eh, klimata eh, pakotnē tiks pilnībā iznīcināti komitoloģijas procedūrā. Tas nozīmē, ka mēs kļūsim par apsmieklu objektu starptautiskās sarunās. Eiropas Savienība tiks izsmieta. Un īsnībā mums vajadzētu uzstāt uz to, ka te ir runa par kompromisu. Uh, Es, protams, priecājos, ka eh, šeit ir klāt eh, atbildīgā pārstāvī. Ļoti labi, ka jūs varējāt ierasties, ka mums ir ar ko diskutēt. Es būtu grib vēlējies, lai komisija nāktu klajā ar skaidru paziņojumu. Pašlaik mums ir iespēja tikai pateikt jā vai nē. Un drīzāk mēs vairāk sliecamies uz nē. Nākotnē attiecībā uz sarunām par eh, brīvās tirsniecības nolīkumiem mēs eh, īsnībā parādīsim visiem pārējiem partneriem, ka standarti tiek pazemināti. Protams, te ir runa par lobbyiem. Politiski mums ir jāsaka nē. Attiecībā uz klimatu un vides politiku mums arī ir jāsaka nē. Un īsnībā šādā veidā arī nedrīkst rīkoties ar parlamentu. Tā ir nekaunība. Šādā veidā tiek eh, pilnībā iznīcinātas vērtības. Pēdējo trīs gadu laikā eh, jūs eh, esat tik ļoti šo, to visu pazeminājuši, ka tā jau ir nekaunība. Lielas paldies, Grotas kungs. Nākamā runātāja Gerlingas kundze, divas minūtes. Paldies, priekšādētāji. Grotas kungs saka, ka mēs varam teikt tikai un vienīgi nē. Īstenībā šis lēmums par degvielas kvalitātes direktīvu tiek skatīts uh, procedūrā ar pārbaudi. Tas eh, notiek saskaņā ar kārtību, kas bija spēkā pirms Lisabonas līkuma. Šeit ir vajadzīgs pamatojums, te nav runa tikai par jā vai nē. Un eh, tātad mums ir jāsniedz argumenti, eh, balstoties uz trīs dažādiem pamatiem. Pirmkārtām te ir runa par to, ka uh, Eh, šī eh, akta mērķis un būtība neatbilst pamatakta mērķim un būtībai. Tātad te ir runa par eh, siltumnīca efekta gāžu izmešiem un degvielas piegādēs. Iespējams, ka mēs neejam tik tālu, kā vēlētos dažas dalībvalstis, bet šis trešais pamatojums nav pierādīts. Es domāju, ka komisijas priekšlikums ir rekomendējams. Te ir runa par uh, eh, jēlu naftu uh, un par tās vērtībām. Tas ir pozitīvs solis, jo mēs nodrošināsim daudz lielāku caurdzības līmeni sabiedrībai, tādu līmeni, kas iepriekš vēl nav eksistējis Eiropas Savienībā. Jēlnaftas tipi ļaus mums labāk eh, pētīt oglekļa sastāvu šāda veida degvielā. Uh, Degvielas kvalitātes direktīva vēl nav iekļauta komisijas pēc 2020. gada klimata un enerģijas ietverā. Šādā veidā mēs tikai palielināsim ticamību. Mēs redzēsim, ka uh, institūcijas varēs vēl vairāk vilcināties e, attiecībās tiesību aktiem, kuri īstenībā, kuriem beigsies termiņš pēc sešiem gadiem. Grots kungs vēlas panākt kompromisu ar komisiju, taču es uzskatu, ka vēl labāka būtu uh, ja parlaments virzītos uz priekšu, eh, tad, tad atbalstītu komisijas priekšlikumu eh, piedāvātajā garā un nodrošinātu, ka tuvāko gadu laikā mēs eh, kaut ko arī panāktu un neturpinātu šīs starpiestāžu ķīviņus. Lielas paldies! Nākamais runātājs Gerbrandī kungs divas minūtes. Paldies priekšādātāji! Šajā nedēļas nogalē es atgriezos no Līmas kur notika klimata samits. Man ir jāsaka, ka mani ļoti iespaidoja plašā apņēmība cīnīties pret klimata pārmaiņām. Taču Līmas rezultāti norāda, ka mums vēl ir priekšā ļoti sarežģīta cīņa pret eh, klimata pārmaiņām. Ir skaidrs, ka nākotnē pasauli radīs vēl vairāk eh, CO2, un tā tas tikai ies uz priekšu. Šī iemesla dēļ ir būtiski, lai politika veicinātu tādas investīcijas, kas eh, ļautu ieguldīt ekonomikā, kas tik ļoti ne, nav atkarīga no CO2. Uh, Tieši tāpēc vajadzētu nošķirt dažāda veida degvielas. Pašreizējie īstenošanas pasākumi to vairs nedara. Uh, ļoti piesārņojoša Nigērijas jēlnafta vai arī cita veida naftas no pārējām pasaules daļām eh, tiek uzskatītas eh, par tādām pašām kā daudz eh, tīrāka degviela. Un tas ir viens no mērķiem, ko vēlas sasniegt degvielas kvalitātes direktīva. Šī iemesla dēļ mēs ar pārējām grupām iesniedzām iebildumu. Man ārkārtīgi liek vilties komisijas šodienas paziņojums. Uh, Es gaidīju tādu daudz lielāku apņēmību sasniegt degvielas kvalitātes direktīvas mērķus. Es tiešām nesaprotu pēc jūsu 2011. gada priekšlikuma, kā jūs varat aizstāvēt pilnīgi pretēju priekšlikumu pēc tam, kad padome noraidīja jūsu pirmo priekšlikumu. Es īsti nesaprotu, kā jūs varat aizstāvēt šos abus priekšlikumus. Ir skaidrs, ka mums ir jāveicina investīcijas, un investīcijas mēs varēsim novirzīt pareizajā virzienā tikai tad, ja mēs dosim stimulus. Bet šis priekšlikums īstenībā dod pretēvēdu stimulus. Paldies Gerbrāndikungam. Nākamā runātāja Lopeses skundze pusotru minūte. Labvakar, liels paldies priekšsēdētāji. Es gribētu savu runu sākt ar jautājumu. Kā var būt tā, ka padomas priekšlikums pilnībā atbilst brīvās tirzniecības nolīgumam ar Kanādu? Es uzdodu šo jautājumu tāpēc, ka teksts pilnībā atbilst tam, ko e, pieprasa naftas lobijas. Šādā veidā mēs varēsim e, ļaut importēt Kanādas e, jaunaftu, un mēs varēsim arī eh, šo naftu pārstrādāt. Diemžēl Eiropas Savienība vairs neuzliks sankcijas šāda veida importam. Tas ir ārkārtīgi bīstami, jo nekas netiks darīts, lai ierobežotu šo ārkārtīgi bīstamo naftas veidu. Bet, protams, ka līguma ar ASV un Kanādu uh, balstās uz to, ka tiks likvidēti nosacījumi, kas aizsargā Eiropas Savienības pilsoņus no kaitējuma videi. Tas ir tikai viens no šāda veida piemēriem. Eiropas Savienībā ir spēkā enerģētikas politika. Ja šī politika tiktu piemērota pareizi, tad mēs īstenībā varētu daudz ko panākt, bet pašlaik mēs energoefektivitāti esam izmetuši atkritumu tvertnē. Mūsu praksa absolūti neatbilst mūsu mērķiem. Mēs nekontrolējam izmešus. Mēs redzam, ka pastāv ārkārtīgi liels līdzsvera trūkums ekosistēmā, planētā. Liels paldies. Nākamais runātājs Eikhaut kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka visas uh, politiskās grupas, kas iesniedz iebildumu pret šo priekšlikumu, nav pret degvielas kvalitātes direktīvu. Es gribētu teikt, ka mēs pat ļoti aizstāvam degvielas kvalitātes direktīvu. Mēs uzskatām, ka teorētiski tas varētu būt ļoti noderīgs rīks, bet šeit arī ir problēma - teorētiski, tikai teorētiski. Ar šo priekšlikumu komisija tīši pavājina priekšlikumu tiek eh, pavājināta eh, priekšlikuma efektivitāte. Uz to norādīja Gerlingas kundze. Mēs varam iesniegt iebildumus tikai attiecībā uz juridisko pusi. Ja mēs izlasām ietekmes izvērtējumu, tad ar šo priekšlikumu komisija tīši izņem vienu no šiem variantiem, kā sasniegt 6% samazināšanu. Mēs vairs nevaram nošķirt atšķirīgas degvielas iegūšanas veidus Un tieši šādā veidā mēs varam samazināt izmešus. Mēs līdz ar to redzam, ka viena no šīm pasākumiem efektivitāte tiek ārkārtīgi samazināta. Tāpat interesanti redzēt to, ka pēc ietekmes izvērtējuma izlasīšanas mēs eh, iespējams eh, redzēsim komisijas eh, programmu labākai m, mm, regulēšanai. Īstenībā šim priekšlikumam vajadzētu būt 2011. gada priekšlikumam tas īstenībā ir šis ietekmes izvērtējums. Kāpēc komisija neņem vērā savu ietekmes izvērtējumu? Kāpēc eh, tā neņem vērā 2011. gada priekšlikumu? Kāpēc tā pēkšņi saka nē? Ja mēs izlasam ietekmes izvērtējumu, tad visas vērtības ir tādas pašas kā 2011. gadā. Mēs varam tikai minēt, kas ir noticis. Un īsnībā es nonāku pie tā paša secinājuma, pie kura ir nonācis mans kolēģis Matijas Grote. Uh, Tas ir Kanādas lobija panāktais. Iespējams, ka visi no jums eh, ir saņēmuši telefonu zvanus vai ēpastus no kanādiešiem, sakot, ka mums ir jāapstiprina šie pasākumi. Tagad mēs vairs nevarēsim nodalīt dažādus degvielas tipus, un mēs varēsim importēt Kanādas naftu. Un, protams, ka tā ir vislielākā problēma. Mēs šeit aizstāvām Kanādas lobiju kanādiešiem, kas iespējams klausās, es gribētu teikt, mēs neesam pret Kanādu. Mēs vienkārši vēlamies, lai tiktu nošķirti dažādi degvielas tipi. Ja kanādieši varēs mums pierādīt, ka tie var mm, saražot tīru degvielu, tīrāku par parasto naftu, tad viņus mēs arī ar to apsveiksim. Mums ir patiešām jānodala šīs degvielas, un ja šī degviela ir vairāk piesārņojuša, tad uh, tā ir jāieliek attiecīgā reģistrā. Tieši To mēs arī saucam par labāku regulēšanu, taču priekšlikumā tas neparādās. Īstenībā mēs redzam, ka šis priekšlikums runā pretī e, degvielas kvalitātes direktīvai. Gerbrandīkungs, es patiešām e, cerēju, ka e, komisija sapratīs, ka komisija redzēs, ka degvielas kvalitātes direktīva un šī metodoloģija ir svarīga un tā ir jāsaglabā. Taču tas, ko komisija teica, ir tas, ka mēs visu pārskatīsim, mēs par to domāsim, un tas arī ir viss. Mēs gribam redzēt daudz vairāk. Kā komisija nodrošinās, ka pēc 2020. gada būs tāds priekšlikums, kas ņems vērā dažādu degvielas tipu nodalījumu tā, lai labie saņem atalgojumu un sliktie to nesaņem. Tāds ir mūsu mērķis. Savam tautspartijas grupas kolēģim, kurš teica, ka piecu gadu darbs tiks izmests mēslainē. Nē, šīs priekšlikums to dara. Komisija saka, ka šī metodoloģija beigsies līdz 2020. gadam, un šis priekšlikums ir tāds tukšs priekšlikums. Ja jūs uztrauc metodoloģiju, tad mums vajadzētu cīnīties par to priekšlikumu, kas tika iesniegts 2011. gadā. Tur tika nošķieti dažādi degvielas tipi, un to um, pat aizsargāja epūra. Tie, te, š, īsnībā es viņus tā īsti pat neatbalstu, bet uh, šajā gadījumā viņi mūs atbalstīja. Un Es domāju, ka kristiešu, kristīgo demokrātu kolēģiem to vajadzētu saprast. Diemžēl eh, komisija neko citu nav izdarījusi. Man diemžēl nāksies balsot pret šo priekšlikumu, un man būs to sāpīgi darīt. Paldies. Nākamais runātājs Pedičīnī kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es Piekrītu tam, ko Ekhota kungs sacīja, bet uh, jāpiemina arī daži tehniskie dati. Ne visas fosilās degvielas piesārņo vidi, dažas no tām uh, ir kaitīgas veselībai, piemēram, slānekļa gāze. Nesen publicēts pētījums liecina, ka naftas eh, apstrādē Kanādē tiek eh, rodas eh, gaistošas ķīmiskas vielas, kas par 600, eh, 6000 vienībām pārsniedz pieļaujamos līmeņus. Viens pats butadeīns ir ļoti kancerogēns, un arī tā līmeņi tiek daudzkārt pārsniegti. Uh, Neseni klīniski pētījumi liecina par to, ka pieaug leikēmijas saslimstība iedzīvotāju vidū, kas dzīvo piesārņotajos apgabalos. Kolēģi, vairums no jums balsotu par iedzīvotāju tiesību un vidas aizsardzību, kā gan ir iespējams, ka komisija joprojām var pieņemt eh, šādus eh, lēmumus. Paldies, nākamais Jālka kungs. Priekšādātājs kundze, kolēģi, cīņa pret mm, klimata Um, pasliktināšanos un um, siltumnīca efekta gāzu samazināšanu ir um, ļoti lielas debates, un to tikai pierāda šīs nedēļas nogales diskusijas Limas konferencē. Protams, ka situācija kļūst ar vien sarežģītāka. Es pat varētu šeit izmantot ironiju un teiktu, ka uh, te ir runa par tādu Meksikas vai Peru vienkāršību. Limā, domājot par iespējamu vienošanos uh, 2015. gada beigās Parīzē, Uh, tie, kas izteicās, pieminēja dažādas juridiskas atsauces, lai saprastu, vai ir vajadzīgs starptautisks nolīgums, vai arī vienkāršs protokols, kas būtu tāds uh, atvieglots attīstības valstīm. Komisijas direktīva, par ko mēs šodien diskutējam, ir viens no Eiropas institūciju rīsk, rīkiem klimata enerģijas jomā. Komisija piedāvā piecus dažādus virzienus, kā varētu ap, uh, aprēķināt dažādus ierobežojumus degvielas ražotājiem. Uh, attiecībā uz to, cik daudz siltumnīca efekta gāža tie raža, rada. Uh, pret šo uh, aprēķinu metodu arī vēršas mūsu kolēģi Gerbrandi kungs un Eikauda kungs. Taču īstenībā abas šīs puses slēpjas aiz dažādiem juridiskiem un tehniskiem apsvērumiem un vēlas ar to slēpt uh, viņu reālo motivāciju. Uh, Mēs vēršamies pret šo aprēķinu metodi, jo īstenībā te uh, parādās uh, Ziemeļamerikas degvielas ražotāju industrijas intereses. Kanādas ministrs, uh, starp citu, publiski ir teicis, ka viņš vēršas pret Eiropas likumdošanu, kas uh, uzliek dažādus ierobežojumus starptautiskai tirzniecībai. Attiecībā uz regulas 106. pāntu viņi vēlas uh, mm, teikt, ka uh, Eh, tieši eh, Jānis Junkers ir to visu aizstāvējis. Un, protams, varbūt šī zupa nav ekoloģiska, bet tā pašā laikā tā ir laba. Mūsu uh, valstis vēlas šeit aizsargāt vispārējo interesi, bet īsnībā tas tiek darīts ar dažādiem uh, komerciāliem mērķiem. Paldies, Lainanda kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Nu tā nav nekāda efektīva uh, degvielas kvalitātes uh, direktīvas uh, piemērošanā. Drīzāk uh, tās ir tādas bīstamas pārmaiņas, te mainās virziens. Nesenas analīzes ir parādījušas, ka, piemēram, slānekļa gāze ir klimata ziņā daudz uh, kaitīgāka nekā citas, eh, nekā, nekā citas, eh, cita veida degvielas. Un eh, mums ir jāsaprot, kādā virzienā tad mēs īsti dodamies. 90. gados mēs jau pieredzējām to, ka piesārņotas degvielas eh, nonāk tirgu, un tieši tāpēc šī direktīva tika veidota, un eh, jaunās tehnoloģijas pieļāva arī citas degvielas iegūs veidus, piemēram, eh, slānekļa gāzi, un mēs gribējām diferenciēt kvalitatīvākas degvielas no nekvalitatīvākām degvielām. Lobby darbs ir sajusts, lobby ir uzklausīti, taču, ja mēs gribam radīt precedentu, mēs nedrīkstam pievērsties tādai politikai, kas drīzāk kalpot klienta interesēm, nevis uh, klimata apsvērumiem. Un diferenciēšanu var uh, paveikt. Uh, diezgan vienkārši, un interneta laikmetā tas patiešām nav sarežģīti. Mums ir jāuzmanās, eh, ka mēs neredam precedentu tam, ka mūsu politika tiek pasliktināta. Paldies vārds Torvaldu kungam uz pusotru minūti. Pateicos priekšsēdētājs kundze. Ja komisijas eh, darba programma ir tāda, kā mēs jau redzējām, tad trešā punkta uh, Trešajā punktā ir iekļauts solījums tālredzīga klimata pārmaiņu politika, taču cik tālredzīgs šis jautājums ir, nu, lai par to spriest jāparaugās vēsturē. Pirms gandrīz 80 gadiem Eiropas Savienība, tuvojoties Kopenhāgenes konferencē, lēma par klimatu un enerģētikas pakotni. Klimata direktīva degvielas kvalitātes direktīva ir vienīgā no šīs pakotnes, kas nav uh, īstenota. Ņemot vērā to, ka 20. gads jau gandrīz uh, ir klāt un uh, drīz būs arī Parīzes konference, Eiropai ir nepieciešams ātri īstenot šo direktīvu, lai tā varētu tuvoties zema oglekļa patēriņa sabiedrībai, kāda tā vēlas kļūt jānotiek arī atbilstīgiem aprēķiniem siltumnīca efekta gāzu emisijām. Eiropa jau atpaliek no pašas noteiktajiem mērķiem Un tādi tirgi un politikas, kas daudz patērē siltumnīca efekta gāzu izraisītājs, nebūs risinājums. Paldies tālāk vārds Rīdas kundzei uz vienu minūti. Pateicos, man ir prieks konstatēt, ka beidzot parastie iedzīvotāji gūs labumu no startotiskiem notikumiem. Naftas un gāzes cenas krītas, un tas notiek tāpēc, ka draudzīgas valstis uh, Eh, ASV un Kanāda paver jaunus eh, degvielas avotus. Mēs kļūstam mazāk atkarīgi no nestabilām valstīm un nestabiliem režīmiem. Un tāpat arī uh, degvielas cenas samazinās tiem cilvēkiem, kas dzīvo taupībā, bet, protams, tās nav labas ziņas, ja jūs atbalstāt zaļo domāšanu. Komisija nebija spiest uh, īstenot pasākums nodokļu maksātāju labā un uh, Mēs nedrīkstam atkārtot kļūdas, uh, cīnoties pret klimata pārmaiņām, kad uh, prognozes attiecībā uz klimatu ir kļuvušas apakaliptiskas. Paldies tālāk vārds Zanīkungam uz vienu minūti. Es piekrītu saviem kolēģiem, kuri šajā garajā, vairāk nekā piecus gadus ilgajā diskusijā uh, ir norādījuši, ka šis komisijas priekšlikums ļoti atšķiras no tā, kāds tas bija agrāk. Es piekrītu, ka ir bijuši brīži, kad lobby grupas ietekmēja kompromisu raksturu, un nevalstiskās organizācijas eh, netika uzklausītas, tomēr uh, reālais risinājums nebūtu nav šīs direktīvas īstenošana. Patiesais risinājums ir kaut kas, ko mēs vēl neiegūstam no zemes, bet gan tas, ko mēs darām uz zemes virsmas, jo šie atjaunīgie resursi neradīs šādas pretrunas un diskusijas, kādas mēs pieredzam tagad. Paldies, tālāk vārds Katrīnai Bierderei. Tas patiešām, tā patiešām ir liela vilšanās, ka komisija ir saskārusies ar spiedienu un vēlas eh, vājināt eh, degvielas kvalitātes noteikumus. Komisija arī ir izgāzusies, jo tā nav atzinusi arī pati sava ietekmes izvērtējuma rezultātus. Rezultātā ļoti piesārņojošas degvielas uh, Uh, saskarsies ar tiem pašiem emisiju apjomiem, ar ko tradicionālās degvielas. Tā vietā, lai investētu tīrākās degvielās, Eiropas Savienība pavēr savus tirgus uh, piesārņojošākām degvielām. Un tas nozīmē, ka darbas smilšu izmantošana ievērojami pieaugs. Komisāri, lūdzu, uh, izstrādājiet jaunas priekšlikums, kas paplašinās eh, degvielas kvalitātes direktīvas eh, piemērojamību līdz 2020. gadam, ja Eiropas Savienība nopietni vēlas cīnīties ar klimata pārmaiņām, tai ir jāparāda, ka tā vēlas samazināt emisijas transporta nozarē, un to mēs varam paveikt tikai tad, ja mēs zinām, ko tad mēs izmantojam kā degvielu. Paldies, Birdēras kundzei! Nākamā runātāja ir Lauristinas kundze uz vienu minūti. Paldies priekšsādātāji! Es vēlētos vērst parlamentu uzmanību uz vēl vienu šīs direktīvas aspektu, un tas ir saistīts nevien ar Kanādas jautājumu, bet arī ar mūsu Eiropas degvielas uh, ražotāju jautājumu kuri mēģina iegūt vidē draudzīgākas eh, degvielas. Te ir jāpiemina Igaunijas slānekļa gāzes industrija. Mums ir bijuši centieni radīt vidē draudzīgāku degvielu no slānekļa. Un eh, direktīvā ir uzsvērts, ka ir nepieciešams rast alternatīvas degvielas ieguvas veidus un gādāt par darba vietām. Igaunijas austrumu robeža, robeža ar Krieviju ir vieta, kur šie darbinieki bieži vien ir Krievu minoritātes eh, pārstāvi, un ja mēs noraidīsim šo direktīvu, tad eh, Igaunijai tas nozīmēs bezdarba divkāršošanos šajā tik jūtīgajā teritorijā, un tas savukārt novedīs pie sociālā saspīlējuma, jo šī teritorija ir ļoti sensitīva, tā atrodas blakus Krievijai, un Krievija kļūst aizvien agresīvāka Baltijas jūras reģionā. Es ceru, ka parlaments ņems vērā to, ka arī tā ir problēma, ka sociālais saspīlējums var pieaugt. Might... Liels paldies priekšsēdēji, iespējams, ka esmu vēl jauns un naivs, bet es ceru par labāku rītdienu. Tādēļ man tiešām uh, sāp tas, ka redzam, ka četru gadu veiktais progress komisijā tiešām ir pasliktināts. Priekšlikumi, kas tagad ir galdā, ir sliktāki nekā tie bija 3-4 gadus atpakaļ. Komisija tiešām atsakās tagad no mudinājumiem tā dalību valstīm, kas m, mm, tik labi nav sasnieguši rezultātu, un tas ir smagākais, bet ir jārauga kā mēs varam uzlabot situāciju. Mēs neliedzam izmantot dažādas degvielas. Mēs šeit sakam, ka ir nepieciešamas dažādas uh, regulas tiesība akti, kas motivētu tos, kuri nesasniedz labs rezultāts, lai viņiem bū, būtu labāk rezultāti. Iespējams, tas, ko dzirdēsim rītdien, tas, ka ļoti svarīgi vīdes tiesību akti tiks atsaukt. Es ceru komisija, ka es uh, kļūdos un es ceru, ka jūs arī pierādīsiet, uh, ka mēs varam strādāt labāk videi. Uh, nākotnē. Kaputo. Kungs minūte, liels paldies priekšsēdētājs kundze. Komisijas priekšlikums attiecībā uz uh, uh komunikācijas pienākumiem šajā degvielas direktīvā pārēdz arī dažādus trūkumus. Tātad uh, šeit uh, arī ir runa par aprēķina metodi. Un, piemēram, siltumnīcas efektīvs gāzai tiek paredzēta mazākie šie izmešu uh, līmeņi nekā tas ir īstenībā, kas veicina tās importu. Balstī komisijas priekšlikumam attiecībā uz uh, dagvielu kvalitātes uh, direktīvu uzskatu nepamatot un domāju, ka izvērtējot komisijas priekšlikumu, nevajadzētu arī aizmirst vispārīgo kontekstu, kādā tas eh, viss eh, notiek, enerģētikas drošību un eh, arī attiecības starp Krieviju un Ukrainu šajā sakarā. Es domāju, ka komisija ir jāstarādā tālāk, lai veicinātu degvielu attīstību, kas tur maz oglekļa un tehnoloģijas, kas uzla, uzlabo arī vidas rezultātus. Paldies! Uh, Grupa vārdā Gezina Maisnere. Jā, vienmēr paldies priekšsādātāji. Tagad runē par to, ka mēs uh, dzīves cikla siltumnīcas gāzes efektivitāti vēlamies samazināt daudzkārtīgi. Ir jau ir liels, liela vilšanās uh, no komisijas puses, ka tā nav izvirzījis pietiekam augstus mērķus. Patiešām ir tā, kā jūs teicāt, kā 4% ietekmes izvērtējumā, kā vidējā siltumizgāžu intensitāte attiecībos dega, varbūt tas ir pareizais kompromiss, ka varbūt šādu pieeju varētu. Es domāju, jāņem vērā dažādas lietas, ko varētu teikt pret to visu, ka tas eh, tiek norādīts, ko jūs teicāt. No nu, vienas puses ir tā, ka, protams, konkurences spēja Eiropā spēlē lomu arī atkarība no importa, bet arī, piemēram, jautājums, vai maziem vidējie uzņēmumi tajā visā varēs darboties. Nemaz nav runa par lielojiem ražotājiem vai Kanādu, un es vēlētos, lai jūs no komisijas puses sniegtu arī vairākas atbildes. Fakts ir tāds, es esmu sakos līdz šim debatēm, ka ļoti acim redzami ambiciozie mērķi netiks izpildīta, un tas nav tas, kas būtu vajadzīgs Eiropai. Paldies, Mēsnes kundze. Tagad mēs uzsāksim brīvā mikrofonu procedūru, kas notiks vairākas minūtes. Došu vārdu Vlasikovas kundzei. Viena minūte jums ir uzlūdz. Paldies, priekšsēdētāji un komisāri. Es domāju, ka nepieciešams ierobežot siltumnīcas eh, gāžu emisijas, un mums ir vajadzīgi mērķi, kas ir izvirzīti Eiropas eh, stratēģija 2020. Mēs izstrādājam direktīvu, kas varētu sniegt labumu, un eh, tā vajadzētu būt tiešām direktīvai. Un tas ir signāls par to, ka ir jācenšas kļūt vairāk efektīviem. Šai direktīvai vajadzētu reflektēt to, ņemt vērā, kāda ir reālā situācija. Te ir jāizvirza realistiska mērķi. Un es domāju, ka mums vajadzētu raucīties arī uz aktuālo situāciju, un uh, komisijai vajadzētu izvirzīt tādu nostāju, ko varētu atbalstīt uh, parlaments. Un tam nevajadzētu pakļauties lobby grupas piedienam. Tie no mums, kas ir iesaistīti vidas aizsardzības darbā, mēs aicinām domāt par nākamajām paudzēm, un uh, komisijai jāsadara augstskvalitātes ziņojums. Jakovčikungs. Očekujem da komisija jasno predloži ono što su. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs vēlētos, lai komisija nāk klajā ar skaidru priekšlikumu balstoties uz to, kas ir svarīgākais Eiropas Savienībā, proti cīņa pret klimatu pārmaiņām. Protams, ka joprojām ir svarīgi aizsargāt patērētājus. Runājot par čipšiem un šokolādu, mēs runājam par patērētā aizsardzību, bet šī gadījumā ir runa par eh, dagvēlu, kas tiek izmantot visās Eiropas Savienības dalībās tīs. Es domāju, ka, protams, mums ir jādomā par zaļo ekonomiku, un runa ir par Igauniju, mums ir jāpalīdz šāds valsts ekonomikai. Mēs nevaram pieļaut to, ka cilvēki ir bez darba. Paldies. Nākamais runātājs Andersens kundze. Paldies. Es domāju, ka šīs eh, debats ir pārsteidzošas, jo 94% transporta mm, nozars ir atkarīgi no degvielas, eh, kur tiek saražot no naftas. Komisija eh, apgalvo, ka eh, šie pasākumi nav uh, juridiski saprātīgi un ka tie nav piemēroti. Mēs uh, arvien vairāk investējam uh, tehnoloģijās, kas ir saistīts ar um, degvielas iegūšanu, un vienlaikus mēs cīnāmies pret progresīviem pasākumiem, tādiem kā šis, tas uh, ir uh, smieklīgi. Jo īpaši 40, 44. apsvērumā, kā mēs varam apgalvot, ka tas, kas ir uz galda, nav direktīvas mērķis, proti, jo mērķis ir nodrošināt minimālu vidus aizsardzību uh, saistībā ar degvielas patēriņu. Mums ir jārīkojas kopīgi, un es atbalstu kolēģus, kas izteicās uh, un kas pārstāv sociālistus un demokrātus, bet, protams, arī daudz citus kolēģus. Paldies, un tagad nākamā runātāja Kalas skundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka ir svarīgi paturēt prātā to, ko mēs vēlamies sasniegt ar šo priekšlikumu, un proti samazināt CO2 izmešus. Um, Igaunijā ir šāda uh, piesārņojoša rūpniecības nozara, un tāpēc ir lēmts samazināt, eh, īstenot pasākums, kas ļaus samazināt ekoloģisko nospiedumu. Bet piedāvātie priekšlikumi drīzāk novedīs pie lielāka piesārņojuma. Neatkarība no Krievijas ir nepieciešams panākt, un novirzot šo priekšlikumu mēs varētu uh, Eh, izraisīt izmaiņas eh, piegādes ķēdē un arī politiskās nestabilitātes risks varētu būt ļoti augsts. Es esmu par zaļo transporta sektoru, bet es nedomāju, ka no, noraidot komisijas priekšlikumu šodien mēs to panāksim. Paldies! Paldies! Tagad vārds Ferērs kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es priecājos izteikties šo debašu noslēgumā, es vēlētos runāt par diviem punktiem. Vispirms, man šķiet, ka mēs lielu uzmanību pievēršam tikai degvielas kvalitātei, bet es domāju, ka mums būtu jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu degvielas piegādi. Jā, kvalitāte ir svarīga, bet mums ir jānodrošina arī piegādes. Šī iemesla dēļ mums ir nepieciešama kopīga politika, kas ļautu uzlabot degvielas kvalitāti un kas ļautu arī nodrošināt uh, piegāžu drošību. Otrakārt, līdz 2020. gadam mēs vēlamies palielināt to līdzekļu daudzumu, kas tiek atvēlēt pētniecībā un jaunu tehnoloģiju izmantošanai. Es domāju, ka mēs varētu izmantot šos līdzekļus, lai palielinātu um, pētniecību, intensificētu pētniecību tajā jomā, kas ļaus samazināt CO2 izmešas. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Um, jūs bijāt manā sarakstā, bet jums nebija paredzēts izteikties šobrīd. Tagad vārds Ferēras kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas priekšlikums par degvielas uh, kvalitāti patiesībā ir pretrunīga. Mēs runājām par cīņu pret klimatu pārmaiņām, mēs runājām par to, ka ir nepieciešama pārēja uz tādu ekonomiku, kas, patērā, kas radītu maz CO2 izmešu, bet ja mēs vēlamies izmantot alternatīvas degvielas veidus, tad ir tomēr jārīkojas piesardzīgi. CO2 samazināšana, par to mēs esam runājuši daudz, un esam atkārtojuši vairāk kārt to, ka resursi nav uh, bezgalīgi un fosīlie resursi ir jāpārvalda ar uh, vislielāko uzmanību un rūpību. Mm Mums ir arī īpašs protokols, kas tika pieņemts 2002. gadā, tāpat arī mm, mēs esam runājuši par citām iniciatīvām, kas mums ļaut to īstenot uh, daudz saprātīgākā veidā. Paldies, paldies tagad vārds Mai kundzei. Paldies, gribētu, lai Eiropas līmenī šī direktīva pilnībā maina situāciju, lai arī būtu vairāk informāciju pār, eh, vairāk informācijas arī pār eh, kaitīgu ietekmi Sardīnijā, kur, piemēram, ir arī naftas pārstrādes rūpnīca, kas ir iecerējusi izmantot arī eh, šos dā, šīs dārvas smiltis, ir jārespektē uh, arī šīs salas. Uh, vide, un tā ļoti svarīga arī, kā svarīga turisma galamērķis. Paldies, un tagad vērts komisāram Lēdes. Mrs. Ups. Mrs. President, thank you, uh, honorable members. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, liels paldies par šīm debatēm. Es varu vien atgādināt, ka ar šo uh, priekšlikumu mums izdosies uh, panākt mērķi, un šis mērķis uh, samazināt par 6% CO2 izmešus līdz 2020. gadam tiks panākti. Degvielas kvalitātes direktīvas īstenošana ir uzlabot degvielas kvalitāti, un tās mērķis ir nav. Um, novērst kādu uh, eh, veidu degvielas neizmantošanu, nu, izmantošanu, bet mērķis ir samazināt CO2 izmešus. Esmu ņēmis vērā dažādos viedokļus, kas izskanēja šovakar. Jūs atcaucāties uz tirzniecības eh, nodokļiem, tāpat arī degvielas uzkrājumiem. Un es eh, noteikti nodošu šo informāciju uh, kolēģim Kaņietis kungam. Liels paldies! Paldies komisāru kungam! Esam noslēguši debats par šo jautājumu un pievērsīsimies nākamajām punktām mūsu šās dienas darba kārtībā. Pārvadātā reputācijas novērtēšana.